Labdien, dārgie kolēģi! Tulkošanas sistēmas šķiet tagad darbojas normālajā režīmā, un tad mēģināsim sākt vēlreiz. Es jau teicu, ka vakar eh, tādēļ, ka pazuda elektrība, mums bija eh, jāatliek iepriekšējo sagatavošanās darbu izpilde. Un mēs vienojāmies ar sekretariātu par labāko risinājumu. Tas ir varbūt uh, mēs eh, tiksim galā ar mājas darbu nākamajā nedēļā Strasbūras sesijas laikā, bet to mēs norganizēsim caur koordinātāriem. Nu, tagad izmantosim mūsu rīcībā atlikušo esošo stundu. Eh, mūsu diskusijai ar ASV ģenerālu prokuroru, ko sveicām Eiropas parlamentā un Liba komitejā. Mums tiešām ir liels gods, ka varam šodien sveikt mūsu vidū ASV Tieslietu departamentu vadītāju, ASV ģenerālu prokuroru Eriku Holderkongu, kuru pavadām ASV vēstnieks un biroja darbinieki. Mēs labprāt uzklausīsim ģenerāla prokurora viedokli par patreiz esošo situāciju ASV un ES dialogā par sadarbību tieslietu jomā. Tā ir viena no svarīgākajām jomām, uh, Um, šajā Eiropas parlamenta sasaukumā, īpaši Lība komitejai, kas piedalās daudzu svarīgu lietu izstrādē, ieskaitot arī sarunas par pasažieru datu reģistru un vispārējo vienošanos par datu aizsardzību. Bet šī tikšanās dos mums iespēju arī paraudzīties uz to, kāda ir situācija ar tiem nolīgumiem, par kuriem sarunas ir noritējušas vairāk gadu garumā, un ko Eiropas Savienība pieņēma 2003. gadā, ratificēja 2009. gadā un kas stājās spēkā sākot ar 2010. gadu. Tas ir ASV un ES vienošanās, vienošanās par savstarpējo tiesisko palīdzību un izdošanu. Tāpat mums būs iespēja parunāt par to, kā ir attīstījušies šie īpaši svarīgie nolīgumi minēt uh, ASV un ES starpā, ieskaitot arī informāciju par uh, banku pārskaitījumiem banku kontiem, kā arī tiesiskās palīdzības jomā. Es ierosinu maksimāli efektīvi izmantot turpmāko stundu un uzklausīt ASV ģenerālu prokuroru Eriku Holderu kāds 10-15 minūtes, un tad es došu iespēju uh, koordinatoriem divas minūtes katram uzdot jautājumus, un tad uh, um, Holderu kungam būs iespēja atbildēt uz jautājumiem, un tad būs Otrais jautājuma rauns, kad um, individuāliem deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus. Uh, Es ierosinu, lai tie no jums, eh, kuri vēlas izteikties, dariet mums to zinām, lai mēs varētu atzīmēt. Kā es teicu, pirmais rauns koordinatoriem, 10 minūtes katram jautājumu uzdošanai, un otrais rauns uh, atsevišķiem deputātiem, minūte katram. Un tagad došu vārdu ASV ģenerāla prokurorām Holder kungam, lūdzu. Labrīt visiem! Paldies priekšsēdētāji! Man tiešām ir liels gods uzrunāt šīs komitejas godātos deputātus un ņemot vērā e, to kopīgo atbildību. E, savu pilnvaru laikā, kā ģenerāla prokurora, man ir bijusi iespēja daudziem no jums strādāt īpaši cieši, kā arī ar Eiropas komisijas un padoms vadītājiem, kā arī iekšlietu un tieslietu ministriem no visas Eiropas Savienības. ASV Uh, attiecības ar Eiropas Savienību tās dalību valstīm tiesību jomā ir viena no manām galvenajām prioritātēm. Kopš stāšanās amatā es esmu bijis līdz priekšsēdētājs uh, ASV un Eiropas Savienības uh, tieslietu iekšlietu ministru sanāksmi katras prezidentūras laikā, un tas pats atkārtosies arī šogad novembrī Vašingtonā um, Polijas prezidentūras ietvaros. Un man ir liels prieks, ka es esmu varējis dot savu ieguldījumu, veidojot šīs īpašās attiecības mūsu starpā tik daudz gadu garumā. Tās ir palīdzējušas aizstāvēt mūsu kolektīvo drošību, uzplaukumu, kā arī pilsonisko brīvību. Es esmu gatavs eh, turpināt strādāt pie šī progresa nodrošināšanas, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc esmu šeit. Prezidenta Obamas vārdā un Amerikas tautas vārdā es gribētu pateikties jums par uzaicinājumu pievienoties un um, atrasties šajā brīnišķīgajā pilsētā. Es esmu pārliecināts, ka Šī būs vieta, kur mēs varēsim eh, tikties un runāt par mūsu starptautisko sadarbību. Es gribētu pasvītrot, ka strādājot kopā, kopīgajam mērķim ar labo gribu, respektējot vienām otru, mums ir bijis Eh, mums ir bijuši iespēja veidot drošāku pasauli, un mēs esam identificējuši un uh, likvidējuši organizētās noziedzības uh, tīklus un uh, izjaukuši globālas schēmas finanšu krāpšanas mērķiem. Tāpat esam veiksmīgi cīnījušies pret kibernoziegumiem, korupciju, bērnu eksploatāciju un Pastiprinot cīņu pret noziedzību, mēs esam nodrošinājuši arī pilsonisko brīvību, saglabājot eh, privātumtiesības. Pēdējā desmitgadē mūsu sadarbība ir novedusi pie veiksmīgas cīņas gan pret noziedzību, gan pret terorismu, tajā pat laikā eh, nodrošinot personu privātumu. Ir trīs ASV un ES nolīgumi, kas būtu atzīmējami šajā sakarā, jo īpaši tas ir ASV un Eiropol līgums, ASV Eirožas nolīgums un uh, nolīgums starp ASV un ES par tiesisko palīdzību un personu izdošanu. Šie trīs nolīgumi ir nodrošinājuši informācijas apmaiņu tieslietu uh, jomā un uh, terorismu, cīņas pret terorismu jomā, kas ir palīdzējis aizstārgāt ne tikai ASV pilsoņus, uh, bet arī viņu privātumu. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs piemērs mūsu veiksmīgai sadarbībai. Es Nē, esmu dzirdējis, ka, ka reizi būtu pieļauta kaut viena eh, datu aizsardzības eh, normu pārkāpšana kaut vienu reizi. Un es gribētu pastāstīt, ko tas mums ir devis iespēju panākt, izmantojot šos nolīgums un strādājot kopā ar Eirojust un Eiropol, tiesību sargājošo uh, iestāžu amatpersonas Eiropā un ASV uh, ir uh, Eh, slēguši startautisku bērnu pornogrāfijas eh, izplatīšanas noziedzīgo tīklu. Un jāsaka, ka mēs ļoti veiksmīgi un ātri pēcām e, izmeklēšanu un nu, sodījām 20 likuma pārkāpējus un esam izglābuši 50 bērnus, kas ir vismazāk aizsargātie un kas ir cietuši no, vis, no viena no visnežēlīgākajiem noziegumiem pasaulē. Tas ir tikai viens piemērs, e, ko ir devuši mūsu kopīgie pūliņi. Un neviens mūsu darba aspekts e, nav svarīgāks kā globāla cīņa pret terorismu. Un es gribētu atgādināt, mums par to tika atgādināts jau pagājušajā nedēļā, kad mēs atzīmējām desmito gada dienu kopš viena no šaušalīgākajiem teroristu uzbrukumiem. 11. septembrī 2001. gadā 3000 nevainīgi cilvēki no ASV un 19 citām valstīm tika bezjēdzīgi un traģiski nogalināti. Upuru vidū bija arī eh, daudzi Eiropas savienības pilsoņi no Francijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes, Portugāles, Polijas, Rumānijas, Spānijas, Zviedrijas, apvienotās karalistas, kā arī Bēļģijas. Pēc šiem teroristu uzbrukumiem eh, mūsu valsts saliedējās, eh, vienojoties rīkoties kā partneriem, eh, kā sabiedrotajiem, lai nodrošinātu mūsu kopīgo drošību un kopīgo vērtību aizstāvību. Reaģējot uz eh, terorismu uzbrukumiem, ASV un ES vienojās par jauniem nolīgumiem eh, savstarpējā tiesiskās palīdzības jomā un noziedznieku izdošanas jomā, lai aizsargātu mūsu pilsoņu brīvību, kā arī parādot mūsu apņēmību kopīgi cīnīties pret terorismu. Pēdējos gados uh, gan Londonas, gan Madrīdes, uh, eh, Mumbais un pavisam traģiski nesen arī abužas teroristu uzbrukuma rezultātā mēs redzam, ka apdraudējums joprojām ir ļoti reāls. Tas liek mums eh, nezaudēt modrību un pastiprināt sadarbību. Mums ir iespēja tālāk realizēt mūsu ieceri kopā cīnīties pret noziedzību un terorismu, tajā pat laikā aizsargājot pilsonisko brīvību un personu privātumu. Mēs varam to darīt izmantojot datu aizsardzības normas um, ASV, Eiropol, Eirojust un savstarpēs tiesiskās palīdzības nolīgumos, attiecinot uh, to uz um, ļoti daudziem un dažādiem tiesību sargāšanas aspektiem. Es gribētu teikt, ka tā rezultātā mēs esam nodrošinājuši eh, datu aizsardzības garantijas gan iekšzemē, gan ārzemē, un, es, eh, kā teicu, neesmu informēts par nevienu pārkāpumu gadījumu šai sakarā, bet tagad mēs varam konsolidēt eh, šīs garantijas zem viena jumtas vienā kodolā, kas nodrošinās lielāku pārliecību un drošību mūsu pilsoņiem. Jāsaka, mēs esam iesaistījušies ļoti sarežģītu uzdevumu risināšanā, jo ņemot vērā specifisku datu apmaiņu un specifiskas pretterorismu programmas, eh, kur tiek izmantots eh, pasažieru datu reģistrs, un eh, mēs esam arī vienojušies par finanšu izsakošanas un nolīgumiem izmantojot bankas. Un, bet piemērojot datu aizsardzības normas, kas ir atrunātas arī citos nolīgumos un kas ir realizējams un efektīvs, aizsargājot cilvēku privātumu attiecīgajās tiesiskajās sistēmās, tas ļauj mums to visu realizēt. Un es varu teikt, ka mūsu sarunu vedēja abās Atlantijas okeāna pusēs ir strādājuši uh, tiešām intensīvi. Uh, sākot ar mārtu, viņi ir deviņas reizes tikušies uh, gan klātienē, gan arī izmantojot videokonferences. Lielākā daļa jautājumu ir tikuši atrisināti, bet mēs tiecamies panākt arī pilnīgu konsensus. Un es gribētu atzīmēt, ka ir atsevišķas jomas, kurām jāpievērš īpaša uzmanība. Uh, Pirmkārt, lai arī mēs varam izcelt šīs kopīgās vērtības dažādās tiesiskajās sistēmās, tad pamatiesiskās struktūras un regulējums atšķiras būtiski starp ASV un Eiropu. Tādēļ nebūtu praktiski uzstāt, lai mēs uzspiestu viens otrām mūsu tiesisko specifiku. Tajā pat laikā mums būtu jānodrošina, lai šīs tiesiskās sistēmas aizsargātu pilsonisko brīvību, ieskaitot arī privātumu. Un tas nozīmē arī savstarpējo atzīšanu, kas tika panākt arī iepriekšējos nolīgumos, un mums vajadzētu to atkārtot arī šajā gadījumā. Tā vietā, lai sastādītu kontrols saraksts par to, lai pāraudzītu, vai partneru sistēmā ir noteikts normas, es gribētu teikt, ka mums galvenā uzmanība ir jāpievērš tām, cik efektīvi direktīvas ir procedūras, kas jau tikušas īstenotas. Kopumā runājot, tas nozīmē, ka mums ir jāakceptē tas, ka dažāda priekšvēsture, dažāda valstu vēsture var nodrošināt atšķirīgs tiesiskos ietvers tajā pat laikā vienojoties par kopīgām vērtībām. Un es um, domāju, ka lielā mērā šīs diskusijas ir um, akadēmiskas. Uh, Tajā pat laikā maz tiek runāts par to, ka ASV un ES dalība valsts ir veiksmīgi apmainījušās ar informāciju un, apmā, un, un nodrošinājuši datu aizsardzību tiesību sargājošajā jomā jau gadu desmitus, un mums vajadzētu balstīties uz šo pieredzi un izmantot, teiksim, šo kopīgo iezīmi. Te iet runa ne tikai par informācijas pareizu izmantošanu, bet arī to, kā mēs varam nodrošināt caurskatāmību mūsu darbībā. Piemēram, ASV ir likums par informācijas brīvību, un tas paredz visām personām iespēju uzzināt to, kāda informācija ir valdības rīcībā par minēto personu. ASV un ES būtu jāliedz individuāli pieeja atsevišķam datu saturam, uh, un tas būtu jāno, nu, tas būtu jāuztur, lai notrošinātu izmeklēšanas un citu tiesisko procesu integritāti, bet tajā pat laikā mēs nedrīkstām eh, ziedot eh, sabiedrības drošību šī altāra. Es gribētu atzīmēt, ka uh, Um, mēs, mums kopīgi ir izdevies nodrošināt informācijas apmaiņu par noziedzniekiem, kā rezultātā mums ir izdevies uh, saukt pie atbildības un notiesāt uh, noziedzniekus gan ASV, gan Eiropas Savienībā, pateicoties informācijai, kas saņemta izmantojot tiesiskās palīdzības instrumentus. Tajā pat laikā mums ir izdevies aizstāvēt mūsu pilsoņu privātumu. Daļai tas ir izdevies arī tādēļ, ka mēs esam uh, noteikuši ļoti striktu datu, um, mm, personas datu aizsardzību ASV, bet es domāju, ka šī apņēmība nodrošināt privātumu ir iesakņojusies daudz dziļāk abās Atlantijas okeāna pusēs. Uh, Tas ir galvenais princips, kas nosaka to, kas mēs esam, un tas izceļas daudz citu kopīgo vērtību vidū, kas mums ir. Es gribētu tikai vēlreiz pasvītrot, cik svarīgas šīs vērtības ir prezidentam Obamam, viņa administrācijai un man personiski. Jo pretējā gadījumā man nebūtu bijusi šī iespēja uzstāties jūs priekšā un būt ASV ģenerāla prokuroram, ja uh, amerikāņu tauta nebūtu gatava cīnīties par pilsoniskām brīvībām, vienlīdzīgām iespējām visiem. ASV uh, gribētu pasvītrot, ka um, viena no mūsu galvenajām pamatvērtībām ir tiesības uz uh, privātumu. Uh, un ASV ir lepna e, kopā ar jums aizstāvēt šo vērtību. ASV e, sāknes arī modernā sistēma um, uzsver to, cik svarīgi ir pasargāt pilsoņus no valdības nevajadzīgas iekšanās viņa personiskajā dzīvē. Mūsu konstitūcija dod federālai valdībai tikai ierobežotas tiesības, nodrošinot kontrols un uzraudzības sistēmu, lai uh, pilnvērs netiktu izmantots ļaunprātīgi. Um, un lai um, izmeklēšanas darbības tiktu veikts tikai pamatoti un Tam kalpo arī atsevišķas normas, kas nodrošina šo privātumu. Vairākus gadsimtus uh, ASV pilsoņi ir, cī, ir cīnījušies, lai aizsargātu šīs tiesības. Un tas dod mums iedvesmu tālāk nodrošināt šo privātumu aizsardzību ASV. Un turpinot diskusijas, lūdzu atcerieties, ka ASV Amerikas pilsoņi ne tikai izprot un saprot jūsu rūpes par tiesībām uz privātumu, bet arī mēs tam ticam. Tas nenozīmē, ka um, mūsu tiesību sistēma, kas nodrošina šo privātumu, ir tieši tāda pati kā jums. Piemēram, mums nav personas datu aizsardzības komisāra ASV, tajāpat laikā mums ir vairāk cita neatkarīga uzraudzības mehānismi, ar kuriem mēs varam panākam to pašu mērķi piemēram, mūsu amatpersonām ir pienākums um, eh, atklāt eh, ļaunprātīgu mm, valsts varas pilnvaru izmantošanu. Un laika posmā 2009.-2010. gadām mēs esam saukuši pie atbildības 18 uh, eh, personas uh, par um, noziegumiem, kas saistīti ar uh, personas datu aizsardzību, piemēram, uh, nesankcionētu piekļūšanu personas datiem vai personas datu ļaunprātīgu izmantošanu. Un ASV aģentūrām arī ir pienākums nodrošināt, lai šīs privātuma uh, politika tiktu ievērota un lai šīs normas tiktu ņemtas vērā, izstrādājot jaunas rīcību politikas. Es esmu pārliecināts, ka šī aizsardzība, ko esam iestrādājuši mūsu datu um, iekāpšanas, savākšanas programmā ir vislabākā. Eh, valsts aģentūru uzraudzība, privātuma nodrošināšana un eh, mūsu eh, īpašais birojas bieži veic izmeklēšanu valdības struktūrās, lai nodrošinātu šo pienākumu. Runājot par šo tēmu, es domāju, ļoti svarīgi atzīmēt, ka daudz viet cilvēku priekšstati par to, kādas ir privātuma normas uh, ASV, ka tās ir um, daudz uh, stingrākas nekā Eiropas Savienībā. Piemēram, tas attiecās uz uh, telefonu sarunu noklausīšanos, bet, piemēram, ASV ir viens no striktākajām prasībām attiecībā uz to, kad ir iespējams uh, šādus datus uh, iegūt. Un tas attiecas arī uz eh, citiem personas datiem, piemēram, DNS um, eh, analīžu rezultāti, um, eh, nodokļu sistēmā esošā informācija par cilvēku ienākumiem un tam līdzīgi. Ja jūs visu to patur prātā, tad es domāju, nav uh, pārsteidzoši, ka ASV un ES um, eksperti daudzus gadus ir strādājuši kopā un secinājuši, ka ASV un ES ir, un es citēju, daudz svarīgi kopīgi kopīgu vērtību attiecībā uz personas datu un privātumu aizsardzību. Citāta beigas. Balstoties uz to un uh, lai nodrošinātu veiksmīgu informācijas apmaiņu ar Eiropolu, Eiročastu un uh, sautarpēs tiesiskās palīdzības nolīgumu ietveros, EAS e un ASV vispirms vienojas uh, par šo saistošo privātumu nolīgumu kamēr turpinās sarunas par to, es ar optimismu raugos uz to, ka mūsu kopīgā apņemšanās saglabāsies un ka mums izdosies sasniegt mēķi, kas eh, ļaus mums efektīvi cīnīties pret noziedzību, tajā pat laikā um, nodrošinot cilvēku Uh, privātumu esošo nolīgumu ietvaros, veidojot uh, šo jumtu nolīgumu, kas ļaus visaptveroši uh, īstenot šīs um, normas dzīvē. Neatkarīgi no tā, kādas varbūt atšķirības vien vai otru reizi ir vērojams starp mums, es domāju, tas Tā ir nenoliedzama mūsu vieno kopīgas vērtības un kopīga atbildība mūsu pilsoņu priekšā nodrošinot viņu drošumu un pilsoniskās brīvības, turpinot strādāt pie šīs svarīgā un grūtā darba, veidojot eh, pasauli, kurā valda miers. Un darīsim ne tikai to, kas ir nepieciešams, bet to, kas ir pareizi. Es gribētu pateikties jums par to, ka uzklausījāt mani, un tagad es labprāt uzklausīšu jūs un ar prieku atbildēšu uz jebkuriem jautājumiem, kas jums varētu būt. Paldies! Thank you. Liels paldies, uh, ģenerāla prokurora kungs, par uh, jūsu Uh, sniegto informāciju par uh, to, ka jūs apliecinājāt, ka mums ir uh, kopīgas vērtības, kopīga izpratne par mūsu pilsoņu tiesībām uz privāto dzīvi, uh, un arī Eiropas parlaments un mūsu pilsonisko brīvību komitejas ļoti iestājas par uh, šo tiesību un vērtību aizsardzību, un mēs sekojam jau parakstīto nolīgumu īstenošanai un arī tam, kā notiek sarunas par uh, turpmāku nolīgumu noslēgšanu, piemēram, to, kas ir darīts um, uh, uh lai īstenotu 2009. gadā ratificēto nolīgumu par uh, tiesisko palīdzību un izdošanu, un ir uh, daudzi aspekti, kas ir jāapspriež Eh, šajā brīdī. Un tagad pirmais eh, jautājumu rauns. Eh, tos uzdos politisko grupu koordinātori, kuriem katram būs divas minūtes. Pēc tam nākošajā jautājumu raundā varēs uzdot jautājumus deputāti, katram būs viena minūte, un es aicinu visus ļoti ievērot uh, uzstāšanās reglamentu, jo ģenerāla prokurora darba kārtība ļoti saspringta. Vēberkungam vārds. Uh, dāmas un kungi, ģenerāla prokurora kungs. Uh, diem, Jā, vēl pagaidiet brīdi, es aizdošu savus austiņas ģenerāla prokuroru kungam, lai viņš var klausīties jūsu jautājumā. Jā, ļoti jauka, jauks transatlantiskā sadarbības piemērs šeit ir mūsu priekšā tiešām. Okay. Ein herzliches Willkommen. Eh, sveicam jūs, ģenerāla prokurora kungs, mūsu vidū. Mums ir ļoti liels prieks jūs uzņemt mūsu komitejā. Vispirms vēlējos norādīt, ka visā Eiropā mēs pieminējām 11. septembra 10. gada dienu. Tas bija uzbrukums mūsu vērtībām, mūsu uh, dzīves stilam, un mēs solidarizējāmies ar ASV šajā brīdī. Mums ir arī tagad iespēja palūkoties uz desmit gadu ilgo sadarbību ar ASV. Uh, mums ir svarīgi jautājumi jārisina. Viens no tiem ir pasažieru datu reģistrs. Eiropas uh, Tautas partijas grupa vēlas panākt konkrētus rezultātus, domājot par mūsu pilsoņu tiesību aizsardzību. Jums ir arī jāsaprot vienlaikus, ka Lisabonas līgums ir iedibinājis jaunus tiesiskos principus Eiropā un tiesiski tiesību eksperti mums norādīja uz iespējamām pretrunām ar šiem principiem un um, nolīgumu, pie kā tiek strādāts, un uh, norādīja, ka Eiropas parlaments nevar visu tā atbalstīt. Un es vēlos, uh, lai jūs uh, saprastu, ka mums ir Lisabonas līgumā noteikti principi, kas ir jāievēro. Uh, Nākošais jautājums ir pamatnolīgums par datu aizsardzību. Turpmāko gadu un desmit gažu laikā pieaugs datu apmaiņas apjoms, cīnoties pret starptautisko noziedzību, un tā mums būs lieliska iespēja turpināt šo darbu, ja mēs spēsim noslēgt pamatno līgumu par uh, cīņu pret starptautisko noziedzību, un mēs varēsim veiksmīgi to īstenot. Un tādēļ es uh, uz šo jautājumu raugos kā uz iespēju. Nākošais jautājums ir kiber noziegumi. Gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu par pašreizējo situāciju, par to, kas ir sasniegt cīņā pret uh, uh, kibernoziegumiem. Paldies! Tagad Lopes kundzei vārds uh, sociālistu grupas vārdā. M mana grupa arī vēlas paust solidaritāti ar amerikāņiem, pieminot 11. Uh, septembra uzbrukumu desmito gada dienu. Mums ir jāuzsver uh, savstarpējās tiesiskās palīdzības nolīgums, kas veido mūsu sadarbības pamatu. Un tomēr uh, ir arī nenoliedzami tas, ka cita starpā tomēr pastāv atšķirīga izpratne par uh, privātās dzīves aizsardzību un arī abās Atlantijas okeāna pusēs pastāv atšķirīgi akcenti šai jomā. Ģenerāla prokurora kungs norādīja, ka viņām nav zināms par uh, jebkādiem pārkāpumiem datu aizsardzības jomā. Mūsu izpratne nav gluži tāda pati. Es uh, esmu apmeklējusi ASV, un man uh, rodas tāds priekšstats, ka ASV tiesības uz privātās dzīves aizsardzību ir tiesības, kas tiek īstenotas ar atrunām un iebildēm, balstoties uz uh, parašu tiesību sistēmu. Eiropā ir citāda izpratne un pastāv joprojām dos, domstarpības abos Atlantijas okeāna krastos, un ir jautājumi, kas mums kopīgi ir jāatrisina. Protams, šis darbs ir sarežģīts. Uh, teroristu uzbrukumi, vardarbība pret sievietēm, cilvēku tirzniecība ir definēti atšķirīgi dažādos krimināla kodeksos, un Eiropas Savienībā pastāv 27 atšķirīgi krimināla kodeksi. Mums arī nav viena Eiropas ģenerāla prokurora, bet mums ir nepieciešami uh, minimālie standarti attiecībā uz personas datu aizsardzību, uz aizdomās turēto aizsardzību un arī uz uh, tiesas procesu norises principiem bet mums ir jāpanāk tuvināšanās ar ASV šajā jomā, jo šeit viedokļi joprojām ir atšķirīgi arī ir atšķirīgi viedokļi par to, kā īstenojama cīņa pret terorismu, kā jānodrošina datu aizsardzība. Tiek apkopots milzīgs uh, finanšu informācijas apjoms, tiek uh, veikta profilēšana, un šajos jautājumos uh, būs diezgan grūti panākt globālu vienošanos par datu aizsardzību. Tagad vārds Vēbers kundzei. Es vēlos vispirms sveikt uh, ģenerāla prokuroru kungu mūsu komitejām un ļoti liels prieks, ka jūs esat pie mums uh, ieradies un uh, mēs tiešām atbalstam jūsu apņēmību cīnīties pret uh, Uh, terorismu un organizēto noziedzību. Man priecē uh, veiksmīgā sadarbība starp ASV varas iestādēm, Eiropol un Eirojust, un mēs vēlētos, lai šī sadarbība būtu vēl aktīvāka. Tomēr tas arī nav pārsteidzoši vienlaikus, ka mums ir dažādi izpratni par datu aizsardzību un par privātās dzīves aizsardzību Un es gribētu jums iebilst, uh, jūs teiktajam, ka mums ir jāraugās uz reālo situāciju, nevis jārunā par hipotētiskiem jautājumiem. Manuprāt, uh, privātās dzīves aizsardzība, cilvēktiesība aizsardzība ir jābalstā arī uz hipotētisku gadījumu izskatīšanu, analizējot likumdošanu. Tādēļ mūsu uh, pieeja ir piesardzīgāka. Uh, Uh, runājot par uh, nolīgumu par datu nodošanu ASV. Mēs nevēlamies, lai tiktu nodot tādi datu bloki, bet gan dati tikai par individuāliem gadījumiem. Runājot par uh, pasažieru datu aizsardzību, e, datu reģistru un e, personas datiem. E, šeit vēl nav viss panākts sarunās. Mums ir mūsu š, Eiropā šajos jautājumos pārstāv Eiropas komisija, kas piedalās šajās sarunās. Un, protams, mums ir jārisina mm, šīs problēmas arī ar Eiropas komisiju. Tagad es gribētu lūgt jūs uh, mūs informēt, vai ir taisnība, ka balstoties uz patriota aktu ASV varas iestādēm ir piekļuvē mm, personas datu tiem, kas glabājas Eiropas Savienības uzņēmumos, kuru galvenā mītne atrodas ASV. Tālāk mēs arī vēlētos precizējums par to, ko nozīmē augsts nacionālās drošības risks, jo šī definīcija ir diezgan neskaidra. Un tāpat kādi, kas ir paredzēts tādos gadījumos, ja uh, normas tiek pārkāptas, kāda kompensācija paredzēta. Tagad Albrecht kungs zaļo grupas vārdā. Paldies, ģenerāla prokurors kungs, ka esat pie mums uh, atnācis. Un uh, mums ir arī prieks turpināt uh, viedokļu apmaiņu ar mūsu ASV partneriem. Es arī vēlētos, lai vairāk kongresa locekļu mūsu apmeklētu un lai mums būtu iespēja um, apmainīties viedokļiem. Mēs esam piedzīvojuši vēsturisku brīdi pēdējo desmit gadu laikā. Mums ir kopīga pieredze cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību, kā jūs norādījāt arī uh, Eh, mēs atbalstam jūsu apņēmību šai jomā. Un tāpat šis brīdis bija vēsturisks tādēļ, ka mums bija ļoti cieša sadarbība. Jūs norādījāt uz daudziem nolīgumiem, kas uh, ir panākti, un mēs uh, cenšam, vēlamies šo sadarbību arī turpināt, lai gan pastāv uh, domstarpības par privātās dzīves aizsardzības garantijām un kopīgām normām šai jomā, bet mēs tiešām dzīvojam vēsturiskā situācijā, jo mēs varam izveidot kopīgus standartus, kopīgas normas izstrādāt, un mūsu pilsoņiem tas ir ļoti būtiski. Vēsture liecina par to, ka ir nepieciešams radīt garantijas pamat tiesību aizsardzībai, ka ir jāpanāk līdzsvars starp pilsoņu un valsts tiesībām, un ņemot vērā to, ka mēs dzīvojam globālā vidē, mūsu priekšā ir kopīgi izaicinājumi, jo ne visi uh, pasaulē atbalsta mūsu vērtības, ne visas valstis tās īsteno, un tādēļ mums būtu nepieciešami jauni pasākumi, kopīgs uh, nolīg, pamatnolīgums par datu aizsardzību to starpā, un es aicinu jūs kopīgiem spēkiem panākt šādu nolīgumu pieņemšanu, lai tas uh, kalpotu par pamatu mūsu kopīgo standārtu iedzīvināšanai, jo mēs saskaramies ar globāliem izaicinājumiem šajomā. Paldies! Tagad eh, saskaņā ar mūsu vienošanos došu vārdu ģenerāla prokuroram, lai viņš varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Paldies! Arī es eh, šeit. Uh, īsumā pierakstīju uzdotos uh, jautājumus. Vispirms uh, vēlos pateikties par jūsu solidaritāti, uh, pieminot 11. septembra gadskārtu. Runājot par atšķirīgo privātās dzīves aizsardzības izpratnē ASV un Eiropā. Uh, ir jāsaprot, ka tie, kas nostājas pret mums, ne teroristi, ne noziedznieki, darbojas pāri robežām, viņi nerespektē robežas. Šīs definīcijas ir tehniskas un tās mūs šķir no, nodala mūs no mūsu kopīgām vērtībām. Mēs augsti vērtējam privātās dzīves aizsardzību ASV, bet mums ir jāsaprot vai jālūkojas ne tik daudz uz tiem mehānismiem, bet uz to, kā reāli šie mehānismi darbojas. Un eh, jāsaka, šajā praksē ASV un Eiropas Savienība ir daudz tuvākas nekā varētu šķist pirmajā brīdī. Uh, ASV arī ir spērusi ievērojami soļus uz priekšu sarunās ar, ar Eiropas komisiju par personas uh, pasažieru datu reģistru. Es gribu uzsvērt, ka mēs ļoti vēlamies panākt vienošanos. Mēs neuzskatām, ka ASV zina atbildes uz visiem jautājumiem. Mēs uh, sadarbojamies ar partneriem, mēs vēlamies uh, pārvarēt šo viedokļu atšķirību un uh, rast jaunus risinājumus. Un katram no partneriem var būt labas idejas sarunu procesā notiek uh, atklāta viedokļu apmaiņa, un mēs tā rezultātā varētu radīt sistēmu, kas nāktu par labu abām pusēm. Un varbūt neviena no pusēm nepanāks pilnīgi visu, ko tā vēlas, bet galu galā mēs rūpēsimies par mūsu pilsoņu aizsardzību pret tiem, uh, kam nepastāv ne robežu, ne, ne kādu citu dabisku šķēršļu, kas ir, kas vēlas uzbrukt mūsu pilsoņiem. Paldies, ģenerāla prokurora kungs, par ļoti precīzajām lakoniskām atbildēm. Tagad nākošais jautājuma rauns. Katram deputātam ir viena minūte un lūdzu ievērojiet reglamentu. Vispirms Foskungs no Tautas partijas grupas. jums atkal vajadzēs austiņas. Arī es gribu pateikt eh, paldies eh, ģenerāla prokurora kungam par ierašanos. Eh, mēs vienmēr esam gribējuši panākt šādu viedokļu apmaiņu ar jums. Un es gribu runāt par vienu no jautājumiem, ko jūs jau pieminējāt, un koncentrēties uz diviem konkrētiem aspektiem. Uh, vēstnieku kungs, Keneta kungs, un arī pārējie šeit ir sadarbojušies, eh, bet eh, pirmkārt tēt par šo pasažieru datu reģistra nolīgumu. Vai jau ir zināms, kad sāksies īstenošanas posms? Pieļauju, ka tajā radīsies vairāki sarežģījumi, it īpaši brīdī, kad vajadzēs nošķirt kompetences uh, laukus, kurš būs atbildīgs par kuras daļas īstenošanu. Pieļauju, ka e, vairākos aspektos mēs varētu pavirzīties uz priekšu. Es gribu pateikties ASV par veikto ieguldījumu, e, veicot apcietinājumus Berlīnē nesen. Es domāju, ka tas ir labs piemērs tam, kā datu aizsardzība uh, var Eh, un sadarbība var eh, palīdzēt mums uzlabot eh, standarts. Nu, mums vajadzētu arī nākotnē skatīties, kā vēl varam turpināt sadarboties. Dafler kungs. Paldies priekšsēdētāji. Ģenerāla prokurora kungs. 2006. un 2007. gadā bija īpaša pagaidu komiteja, kas izskatīja ārkārtas atgriež, izdošanas eh, gadījums no ASV. Un mēs gribētu zināt, cik ilgi dati tiek uzglabāti un kā tie tiek iznīcināti. Šai laikā uh, bija, uh, piemēram, Amasrīkungs, Almera Harā, uh, gadījums Kanādā, un sakiet, kā var garantēt, ka ar pasažieru datu reģistru un visiem jūsu iegūtiem datiem neatkārtotos pagātnes kļūdas? Kā Dati tiek nodoti, piemēram, vai Mosads vai uh, Pakistānas uh, eh, slepnie dienesti var tiem piekļūt. Man ir nopietnas bāžas par to, kas ar šiem datiem varētu notikt. Tāpat šobrīd mēs cenšamies izskatīt uh, un cīnīties pret starptautisko terorismu un organizēto noziedzību, bet tāpat laikā mums ir jāaizsargā arī privātpersonu privātie dati. Uh, tikai viena uh, minūte. Uh, Tavares kungs. Liels paldies! Mēs te uzskaitījām vairākus teroraktus 11. septembra Londonai, Madridē un nesen jūs norādījāt arī bur. Un tāpat es domāju, ka jūs pieminēsiet arī Norvēģijas traģiskos notikumus un Varšavu. Vēl pagājušo nedēļu mēs plenārsēdē tos pieminējām un vairākas politiskās grupas šeit šķiet Eh, ir vienisprātis, ka eh, tas ir eh, sekas desmit islamofobijas gadiem un sekas agresīvai domāšanai un attieksmai pret ārzemniekiem. Un mums šķiet, ka tas, ka mēs gribam cīnīties pret to ar atvērtību un iekļaušanu. Un tāpēc man ir trīs praktiski jautājumi. Vai jums nešķiet, ka ir nelegāli uh, Uh, iegūt šo datus par ne ASV uh, pilsoņiem, vai jums šķiet, ka tas ir taisnīgi? Otrs jautājums, vai jūs kā izpildu, uh, kā datu, kā tiesība aizsardzības pārstāvis uzskatāt, ka tas ir likumīgi? Un nākamais, kā Kā panākt, ka uh, lietas no uh, valstīm, kā manējā, netiek nodotas valstīs, kurās tiek joprojām īstenoti uh, nāves sodi? Uh, nākamais Bronskungs. Uh, tika ieteikts, ka uh, daudznacionāls uh, uh, kompānijas, kuras ir uh, bāzētas uh, Eiropas Savienībā un ASV, var būt ar dažādiem pienākumiem atklāt vai neatklāt datus. Uh, Ja šāds konflikts tiktu konstatēts, tad uh, va, kam būtu priekšroka uh, tātad uh, ASV vai ES normām? Otrkārt, domāju, ka varu atgādināt, ka ASV federālais likums sargā ASV pilsoņu privātumu, bet ne ārpus ASV esošu valstu pilsoņu datu privātumu. Uh, Un, ja skatāmies ASV Eiropas Savienības datu eh, nodošanas eh, nolīgumos, eh, šķiet, ka šīs normas nepārnes. Nākamais Jakolīna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu Eh, pateikties par to, ka Holder kungs ir mūsu vidū. Eh, šodien mēs jau no rīta tikāmies runājam par SWIFT nolīgumu. Īsumā gribu norādīt, ka mēs eh, runājām par attieksmi pret terorismu, cīņu pret terorismu, un parlamentā esam runājuši arī cīņu pret, par cīņu pret organizēto noziedzību, un ka nepieciešams Eiropas Savienībā cīnīties pret to vienoti. Ir eh, jākonstatē, piemēram, kā izsakot finanšu plūsmām, eh, tāpat jāizsako līdzi preču konfiskācijas gadījumiem un jāpastiprina pārobežu sadarbību. Sakiet, ko jūs domājat, ko Eiropas Savienībai un ASV vajadzētu paveikt kopā, lai uh, efektīvāk cīnītos pret organizēto noziedzību? Paldies, uh, sociālistu grupa, Masisa kungs, eh, lūdzu, iekļaujieties vienā minūtē. Jā, ģenerāla prokurora kungs. Es gribētu teikt, ka, kad biju jauns, es uh, iepazinos ar Robertu Kene Kenediju. Uh, un trīs reizes jau esmu ticies arī ar Obamas kungu. Ja mēs turpināsim eh, strādāt eh, Obamas eh, garā, kas Eiropā ir radījis tik daudz cerību, domāju, ka problēmas tiks atrisināts, jo Obamas pieeja ir īstais noskaņojums, kā cīnīties pret šīm problēmām. Mums ir jāaizstāv vienādi principi gan ASV, gan Eiropas Savienībā, un domāju, ka mums ir jāsako gan Eiropā, gan ASV Obamas vadībai šais jautājumos. E, nākamā runātāja pēc ir Bar Barjo kundze. Ģenerāla prokurora kungs, pirms dažām dienām mēs pieminējām 11. septembra upurus, un uh, konstatējam, ka ir grūti panākt eh, līdzsvaru starp brīvības un drošības nodrošināšanu, bet es, kas arī esmu bijusi terorisma uh, upure, uzskatu, ka mūsu galvenās tiesības ir tiesības dzīvot, uh, kam jābūt mūsu galvenam arī uh, mērķim aizsargāt savas un savu līdzpilsoņu dzīvības. Tam jāstāv pāri visam. Līdz ar es uh, saskatu nopietnas problēmas. No jūsu puses, piemēram, ir grūti atrast sarunu pa partneri šeit. Zvanot uz Eiropu, jūs īsti nezināt, eh, ko, ko palūgt eh, pie klausulas, tā teikt. Un tāpēc es gribētu jums prasīt, vai jums šķiet, ka tas aizkavē sadarbību? Un ko jūs domājat par uh, terorismu upuru ko, ko kompensācijas jautājumu? Nākamā lūdzu Barcelino kundi. Paldies! Pirmkārt, gribu pateikties Holder eh, kungam par to, ka pieņēmāt mūsu ielūgumu ierasties šorīt. Mēs daudz runājām par terorismu, organizēto noziedzību, bet vēl nesam pieminējuši vārdu mafija, kas ir ļoti īpaši no organizētās noziedzības veids, un jūs pilnībā arī apzināties, ko tas nozīmē ASV. Mans jautājums jums ir šāds. Eh, pirms 20-30 gadiem sadarbībā ar eh, ASV Tieslietu departamentu eh, notika eh, sadarbojoties Barcelino un Fertoni Itālijas tiesnešiem, kas arī sniedz nopietnus rezultātus. Sakiet lūdzu, kāds ir esošais lietu stāvoklis šais, šīs sadarbības saistībā šodien un ko jūs, kā jūs šodien apkarojat mafiju? Vārds ģenerālprokurorkungam. kungam. Pirmkārt, gribu komentēt, ka sadarbība ar, ar šo eh, grupu ir visai līdzīga tai, ko piedzīvoja kongresā ASV, izņemot, ka eh, jautājumi, ko uzdodat, eh, ir precīzāki un vairāk attiecas uz politiku, kas man tīri labi iet pie sirds. Ir tik uzdot vairāk jautājumu. Atsevišķi no tiem ļaušu eh, atbildēt eh, vēstniekungam, bet eh, runājot par izdošanu. Kad Mēs esam veikuši nopietnas pārmaiņas Obamas administrācijā, izmantojot uh, Uh, izvēloties tehniku, ko izmantot. Un to, par to mēs esam arī atvērti runājuši un esam apzinuši, ka ASV pagātnē ir uh, veikuši, pieļāvusi kļūdas un uh, rīkojusies nes, nekonsekventi, neievērojot mūsu uh, kopīgās vērtības. Obamas administrācijā mēs esam centušies panākt eh, Guantanamo cietumu slēgšanu, mēs esam eh, centušies izskaust atsevišķas eh, tehniskas, kas izmantotas pagātnē, piemēram, spīdzināšana, kas nevar tikt pieņemts ASV. Tā kā es uzskatu, ka ir atšķirība. Uh, ir nošķirums starp to, to, kas ir noticis pagātnē un ko uh, prezidents Obama uzskata par pieņemam. Jautājums par Oslo un vai tas eh, ir kā sekas islamofobijai. Es eh, domāju, ka to nekad nevajadzētu aizmirst cīnoties pret terorismu. Mēs ASV mūsu uh, valdībā, tieslietu departamentā esam centušies sasniegt arī islam ticīgos ASV un panākt, ka viņi jūtas kā daļa no uh, mūsu tautas, un mēs esam arī panākuši labu sadarbību ar ar musulmaņiem ASV, arī cīnoties pret terorismu. Terorisms nav saistīts ar kādu konkrētu reliģiju. Islāms ir lieliska reliģija. Ir cilvēki, kas diemžēl izmanto savu lielisko reliģiju paši savu mērķu sasniegšanai. To mēs esam redzējuši vairāk kārt vēsturē. E, šis nav bijis pirmais gadījums, kad cilvēki reliģiju izmanto savu mērķu sasniegšanai, un e, pēdējo gadu notikumi pamatā neatšķiras no vēsturiski e, citiem līdzīgiem. Nākamais jautājums par nāves sodu un datu pārnes. ASV, kad mēs uh, gribam izdot, uh, panākt cilvēku izdošanu no citas uh, valsts, uh, kurā nepastāv nāves sodi, uh, lai tos izdotu uz ASV, mēs bieži Eh, tikpat kā vienmēr teiksim, ka ja eh, valsts paceļ jautājumu, ka šo eh, personu mēs tātad panāksim, lai viņi tiek izdot uz ASV, bet navsots netiks izpildīts. Mēs ievērojam likumus no valstīm, no kurām šie cilvēki nāk, un mēs saprotam, ka ASV un daudzām valstīm pastāv atšķirīgi pieeja šajā jautājumā. Nākamais. Eh, jūs jautājat par cīņu pret organizēto noziedzību. Eh, mēs izziņojām eh, pirms dažām nedēļām starptautiskā organizētās noziedzības apkarošanas politiku. Tajā bija klāt vairāk mūsu administrācijas locekļu, un mēs norādījām, ka terorisms Eh, man tiek pievērsta liela uzmanība. Un mēs apzināmies tomēr, ka organizētā noziedzība eh, arī ārpus terorisma ir jāapkaro un tā ir jābūt ASV prioritātei. Es noteikti eh, ar prieku uzklausīju eh, jūsu eh, komentārus. Jūs arī norādījāt par, AS, par ASV prezidenta darba garu, un jūs pieminējāt arī prezidentu Kenediju. Viņš ir arī mans personīgais varonis, kura bildē atrodas manā birojā. Un es ceru, ka tieslietu departamentam izdosies strādāt tā, ka Kennedy eh, kungs būtu par to priecīgs. Eh, un eh, arī prezidents Obama ehm, strādā šādā garā. Bija arī jautājums par to, kā eh, sabalansēt tiesības uz brīvību un drošību. Es neuzskatu, ka pastāvētu jebkādas eh, pretrunas eh, mūsu vērtībās attiecībā uz to, kas mums šķiet svarīgi aizsargājot personu brīvību un drošību. Ir veidi, kā mēs varam aizsargāt cilvēkus, paturot prātā mūsu vērtības. Un, godīgi sakot, Eh, agrāk eh, ASV, iepriekšējās ASV administrācijas tiešām varbūt to uzlūkoja kā konfliktu, bet šobrīd eh, tā nedomā ne ASV prezidents, ne administrācija, ne ģenerāla prokurors. Mēs apzināmies vērtības, kas e, tiek e, uzskatīts par vērtībām abos okeāna krastos. Un tas ir gan brīvība, gan drošība. Jātājums par e, pasažieru datu reģistru, to ļaušu, uz to ļaušu atbildēt vēstniekungam. Lielas paldies! Pavisam īsi. Valsakungs, jūs jautājat par pasažieru datu reģistru statusu uzskat, ja nemaldos, ģenerāla prokurora kungs jau to iepriekš pieminēja, mūsu galvenais eh, pārunu vedējs eh, šeit ieradīsies eh, nākamnedēļ, lai izskatītu šo jautājumu, jo tāds, kas ir ticis paveikts, pie sarunu galda esam jau ilgstoši, jo sarunas sākās pagājušā gada beigās, diskusijas turpinās Mēs vēl neesam īstenošanas posmā, bet paldies jums un daudziem citiem šīs komitejas locekļiem, kas jau ir daudz strādājuši pie šī jautājuma. Daudz no jums arī ir ieradušies vizītēs uz Vašingtonu, lai uzzinātu par šo, šīs prakses īstenošanu ASV, lai redzētu, kāds darbojas pie mums. Un tas ir ļoti svarīgi, ka jūs to darījāt un liels paldies jums par paveikto darbu. Bet nu vēl daudz, kas ir jāpaveic. Tad došu vārdu savam kolēģim un eh, agrākajam eh, universitātes eh, kursa biedram, kurš par, runās par privātumu. Paldies, vēstniekungs, un paldies par iespēju šeit būt. Kā viens no galvenajiem sarunu vedējiem par datu aizsardzības pamatnolīgumu, mēs diskusijās esam izskatījuši vairākus jautājumus, kas tika uzdot šodien, bet pieminēšu tikai dažus. Pirmkārt, par privātumu aktu. Mēs atzīstam, ka Eh, no ārpuses eh, šķiet, ka privātuma akts rada problēmas. Bet gribu uzsvērt, un to jau esat droši vien dzirdējuši iepriekš, ka praktiskā eh, īstenošanas līmenī nepastāv diskriminācija starp ASV pilsoņiem un Eiropas Savienības pilsoņiem attiecībā uz datu aizsardzību. Privātuma akts runā par te ir eh, izslēgts eh, kri krimināla uh, tiesības arī attiecībā uz ASV pilsoņiem. Un līdz ar to mēs uzskatām, ka nepastāv diskriminēšana pret uh, ES pilsoņiem. No otras puses, uh, informācijas brīvības akcija attiecas gan uz ASV, gan ES pilsoņiem, lai uzzinātu, kādi dati ir ASV valdības rīcībā. Tā kā diskriminācija nepastāv. Līdzīgi Runājot par, eh, jautājot par šo cloud computing par uh, eh, internetu lietošanas datiem. Es gribu uzsvērt, ka nepastāv atšķirības starp uh, eh, ASV pieeju un uh, katras uh, Eiropas Savienības dalību valsts pieeju. Jā, mēs daudz uh, runājām par uh, patriotu aktu, bet uh, tas ir nepareizs veids, kā raudzīties jautājumu. Faktiski Eiropas Savienības katra dalību valsts uzskata, ka ir tiesības iegūt datus, kas uh, tiek. Uh, Um, uz, uzglabāt. Un uh, e, Eiropas padomas uh, kibernoziegumu uh, nolīgums paredz, ka pilsoņiem ir tiesība piekļūt šādiem datiem, bet daudz dalībvalsts ir uh, ieņēmuši daudz agresīvāks uh, nostāju. Uh, piemēram, ja interneta pakalpojums sniedzējs tiem var pieprasīt datus par eh, ASV veiktajām darbībām. Tā kā mums vajadzētu skaidri komunicēt eh, ar mūsu pilsoņiem par šīm dažādajām kapacitātēm, kas neatšķiras ASV un Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, eh, ģenerāla uh, prokurors jau pieminēja arī šo noklausīšanās uh, jautājumu. Uh, daudz drīzāk, ka ASV pilsoņi, kas ierodas Eiropas Savienībā ir daudz lielāka iespēja, ka viņus noklausīsies nekā otrādi. Eh, bet katra no mūsu sistēmām aizsargā privātumu katra savā veidā, un tas mums ir jāiz, eh, jāatzīst eh, datu aizsardzības pamatnolīgumā. Paldies, un atkal vārds ģenerālprokuroru kungam. Vēl viena lieta, ko es pamanīju savās piezīmēs, bija jautājums par kompensācijām upuriem. Šo jautājumu ASV mēs esam uzsvēruši pēdējos gados, jo mēs vienmēr esam atzinuši to, ka cilvēkiem ir jāatbild par pastrādātiem noziegumiem. Un tajā pat laikā mēs neesam pietiekam daudz uzmanības pievērsuši noziegumu upuriem, jo Mums ir vesela rinda dažādu sistēmu, kas ir veidotas, uh, lai uh, rūpētos uh, par finansiālo aspektu, kas saistīts ar terora aktu upuriem, bet mums būtu nepieciešami mehānismi, kas, piemēram, ļautu palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši tieši psiholoģisku uh, traumu, piedzīvojot um, teroristu uzbrukums uh, gan uh, 2001. gada septembrī, gan arī pēc tam. Un, ja mēs gribam efektīvi uh, sargāt un piemērot savus tiesību normas, tad mums ir jāsoda ne tikai tie, kas noziegums pastrādā, bet mums ir jārūpējas arī par uh, šo noziegumu upuriem un viņu dzīvību, dzīvu pēc tam. Paldies ģenerālprokuroru kungām, saka priekšsēdētājs. Es domāju, ka rezumējums ir nepārprotams. Mēs saprotam, ka tiesiskās sistēmas ASV un ES atšķirs, bet tajā pat laikā ir acīm redzam, ka mums ir kopīga apņemšanās cīnīties pret dažādām organizētās nocības formām, tīpaši terorismu. Mēs esam apņēmības gatavi atrast pareizo līdzsveru starp drošību un pilsonisko brīvību. Tāpat, eh, kas attiecās uz eh, terora aktu uzbrukumu. Uh, upuriem, vai tas būtu ASV vai Eiropā, mēs esam apņēmības gatavi pārvarēt tiesisko sistēmu atšķirības, lai sasniegtu kopīgos mērķus. Tā kā mēs vēlreiz pateicamies uh, um, Amerikas pusē par izrādīto vēlmu un apņēmību, un visbeidzot, mēs centīsimies panākt iekavēto mūsu komitejas darbā Strasbūras sesijā nākamnedēļ un lai sekotu šī divpusējā transatlantiskā dialoga tālākai īstenošanai, mēs organizēsim ES un ASV ekspertu sanāksmi Briselē 27. septembrī, un tas būs domāts kā tāds, teiksim, turpinājums paveiktajam un lai sekotu tam, kas eh, tiek eh, tālāk darīts attiecībā uz eh, šo tiesiskās palīdzības un personu izdošanas nolīgumu. Vēlreiz paldies ģenerālprokuroram. Paldies!